Il presidente. Buongiorno. Buongiorno. Labdien. Labdien visiem! Es vēlos sveikt mūsu klausītājus arī galerijās. Šodien klausītāju ir daudz. Vakardienas sanāksmi protokoli jau ir izplatīti. Ja netiks iesniegt iebildumi, Protokoli tiks uzskatīti par pieņemtiem.